Good afternoon to all of you. Sveicināti! Īpaši silti sveicu mūsu kolēģis no Vācijas Bundestāga. Pēc brīža uzrunāšu jūs, eh, bet eh, jāsaka atvainošanos. Trusciņi esam aizkavējušies, un es zinu, ka tas jau galīgi neatbilst vāciešu standartiem. Kā jāvada sanāksmes, es zinu, ka, ja būtu runa tikai par jums vienu, jūs vēršos pilnīgi precīzi laikā, un sanāksmes sāktos eh, pulksten trijos, kā tas būtu jādara, nu, laikam lūgtam brīslētā sacīt. Nu, mums te galvu pilnu ar dažādām lietām, un pirms eh, sākam eh, nevienmēr vadās tik, tik ātri. Bet, nu labi, tagad ir sešas pārs tiem, un ar prieku tad attiecīgā klāt šo sanāksmi. Pirmais darbkārtības punkts. Vai ir kādi komentāri par darbkārtību? Šie komentāri nav, līdz ar to tad darbkārtību, darbkārtības projektu pieņemam, apstiprinam. Tad daži paziņojumi no manas puses. Vēlos jūs informēt, ka publiskā noklausīšana par uh, Eirosils iniciatīva notiks 11. mājā no 3 līdz um, 7. vakarā. Un šī uzklausīšana to organizē Agri komiteja sadarbībā ar mums, NV komiteju un ITRE komiteju arī. Un vēlos uh, visus jūs uh, aicināt tomēr apmeklēt šo uzklausīšanu un uh, Un informēt arī sekretariātu iepriekš pirms uh, sanāksmes, vai grasāties vai negrasāties uh, piedalīties. Nu, lai līdz ar to norganizētu optimālu organizāciju attiecībā uz darbu, laiku sadalu, varbūt izstīvu runāšanas laiku sadalu un tā tā. Lūk, nu tad uh, droši vien būsiet tad, līdz ar to piefiksējuši informācijas punktu. Trešais punkts dažādi jautājumi, tur nekādu komentāru nav. Nu, un tad tagad viņi gan. Uh, ar prieku un gandarījumu vēršos pie mūsu kolēģiem un draugiem no Vācijas eh, Bundestāgo lūgumrakstu komitejas. Un šeit blakus man sēž eh, Teikas kundze, kas ir attiecīgi šīs komitejas eh, priekšstādātāji. Nu, ceram uz arī turpmāku auglīgu sadarbību un viedokļu apmaiņu ar Vācijas Bundestāgu un pieredzes apmaiņu. Pēc eh, šīs eh, viedokļa apmaiņas ar Bundestāga komiteju izskatīs virkni lūguma rakstu, kas eh, nav tieši no Vācijas vai saistās ar Vāciju. Un viena no tām faktiski mēs, mēs arī esam šī gada sākumā jums pārsūtījuši, nu, cerams, jums būs interesi ar to iepazīties un redzēt no pirmavotiem šeit parlamentā, kā tad šī komiteja, Eiropas parlamenta logumrakstu komiteja, tad skata attiecīgi šos logumrakstus. Tad pirms ķeramies klāt tātad diskusijām un sastapē interesējušiem jautājumiem, lūgumrakstiem. Vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos šā komiteja jums visiem, tātad universitāru kolēģiem un, protams, arī jūsu darbiniekiem, jūsu sekretāru darbiniekiem par jūsu sniegto atbalstu parlamentu delegācijiem. Viņi pagājušajā gadā Nu, tajā laikā gan nebija priekšstādātāji, bet nešaubos, ka arī, arī to laiku bija gan auglīga viedokļa apmaiņa, tāpat kā cenas būs arī šodien. Parlamenta administrācija pērn veica pētījumu par lūgumu rakstu skatīšanu parlamentā, tātad kā panākumiem un, un mācībām. Un jātiek, esam arī mācījušies no citiem Eiropas parlamentiem, no kolēģiem, tātad citos parlamentos. Un mēs kopā ar sekretariātu arī bijām uzaicināti uz Bundestāgas, Bundestāga lūguma rakstu komiteju. Notika vizīte, un cik es zinu, tad šī vizīte tiešām ārkārtīgi veiksmīga, noderīga. Un parlamenta sekretārs pārstāvis tad atgriezās arī pie mums ar labām ierosinājumiem, labām idejām attiecībā uz to, kā tad uh, labāk uzlabot šīs uh, komitejas uh, praktisko darbību. Un nu, nākotnē varētu būt interesanti mainīties viedokļiem par to, kā tad vēl labāk izmantot lūgumu rakstus. Uh, likumdošanas procesam. Citiem vārdiem sakot, kā tad efektīvāk sadarboties un nu, kā uzlabot sadarbību ar uh, likumdošanas komitejām un dažādu jomu kompetentajām atbildīgajām komitejām, kas darbojas šajā institūcijā. Tāpat arī runā par informācijas uh, apmaiņu, par uh, lūgumrakstiem un dažādu, dažādās kompetencijas. Un tas būtu reģionālās vai vietējās kompetences. Šis aspekts ir interesants un svarīgs. Un vēlreiz pateicos par šo iespēju nākties no jums, ieklausīties eh, jūsos sekretariātu vārdā un arī kolēģu vārdā, kas ieradušies šeit eh, ar jums satikties, varu paust gandarījumu un nešaubos, ka mēs atbalstīsim jums. Eh, arī tad jau gadījumā jums būs nepieciešams atbalsts no mūsu puses. Tā kā, nu, ja, ja kas tad nevilcieties un sniegs izpalīdzīgu roku. Tagad par uh, lūgumrakstu tiesībām, tiesībām nākā šiem rakstiem. Atbilstoši 227. līguma pāntam, atbilstoši 46. pāntam pamata tiesību hatā, ikvienam Eiropas pilsonim vai pastāvīgiem iedzīvotājiem ir iespēja vērsties pie parlamenta lūgumrakstu par jautājumiem, kas uh, ietilpst Eiropas Savienības uh, darbības jomā. Un nu, šajā kontekstā, lūk, arī mēs darbojamies, izskatām šos lūgumrakstus un eh, nu, darām, ko varam, lai pēc, pēc labākās sirdsapziņas iz, izskatītu lūgumrakstu iesniedzēju paceltos jautājumus. Pērn, tātad 14. gadā šajā komitejā tika saņemtas eh, pat, um, un te es man par, gan, gan es atzojās telpa, 2719 lūgumrakstu tika saņemti. Un nu, tas tiešām ir diezgan iespaidīgs skaitlis. Lielākā lūgumrakstu daļa. Um, saistījās ar jautājumiem, kas eh, tātad ir vides eh, joms jautājumi, tālāk um, jautājumi, kas saistās ar pamatiesībām un eh, vienoto tirgu. Tāpat tiesiskums un sociāls dabas jautājumi arī diezgan bieži figurēja um, arī lūguma rakstu klāstā. Un tāpat arī jautājumi, kas saistās ar finansēm un finanšu pakalpojumiem. Nu, mēs atbildam arī par um, attiecībām ar Eiropas uh, tiesības sargiem ombudu un uh, arī, uh, ka organizējam uh, šīm ombudiem vēlēšanu procesu. Tāpat arī Eiropas pilsoņu iniciatīvām svarīga loma mēs esam uh, līdz uh, organizētājs, kas organizē tātad publiskas uzklausīšanas par sekmīgām pilsoņu iniciatīvām. Un jūs zināt, ka šīs sekmīgās iniciatīvas ir tās, kur, kurās, kuras ir savākušas uh, miljonus atbalstītāju, miljonus parakstu septiņās dažādās dalību valstīs. Un es varētu runāt un runāt, stāstīt un stāstīt, ko mēs darām, bet nu nešaubos, ka arī pirms braukšanas es eju gan jau samājas ar viņu padarīšu un, un uh, iepazinušies ar uh, mūsu darbu specifiku. Izcelšu vienu kaut ko tādu īpaši tādu varbūt lepnumu momentu. Lietu, par ko varam lepoties. Kopš web streaminga pakalpojums, tātad straumošanas pakalpojums ir ieviest mūsu sanāksmēm, ir noticis liels uzlabojums. 28. Eiropas dalību valstīs pilsoņiem sekot līdz mūsu debatēm šajā komitejā, redzēt uz savām acīm, kas notiek ar viņu lūgumu rakstiem, ja viņi nespēja paši apmeklēt sanāksmi, un arī viņus vienkārši interesē šis konkrētais jautājums, viņiem tad ir iespējams sekot līdz tieši saistēm. Esam izstrādājuši jaunu tīmekļa internetu portālu, kas arī nākotnē būs ļoti noderīgs, un portālā tiks sniegta informācija, un arī līdzekļu, kā iesniegt lūgumu rakstu. Tātad tur tiks paskaidrots, jā, kā tad uh, aizpildīt attiecīgos formulārus vai nedlaps un tā tālāk. Un, uh, tur ir, būs, būs pieejama informācija par uh, esošiem lūgumu rakstiem un būs informācija par jautājumiem, kādi ir dažādās jomās, tagad attiecīgi tiek skatīts, par kādiem ir iesniegts lūgumu raksts. Jūsu komiteja bija viena no, no tātad um, četrām vadošajām komitejām tiešsaistes lūgumu rakstu Uh, procesa izstrādē, un nu, šis jautājums mums ļoti interesē, un kā tad jums uh, vedās ar šī procesa organizēšanu, mēs labprāt uzklausītu no jums uh, par nedaudz informāciju par šo jautājumu. Tāpat arī kā tad abās komitejās tiek skatīt lūgumu raksti vai, vai lūgumu raksti iesniedzēji, visi saņem vienādu uzmanību, vai ir kaut kādas atšķirības, tur, teiksim, atkarībā no tām specifikas un tā. Runāsim par to, kā tad padziļināt un stiprināt mūsu sadarbību Un šajā sakarā man īpaši interesē tas, vai šis te tīkla formāts, tātad, ka mēs varam tādu kā sadarbību logumrakstu komiteju tīklu no dažādiem parlamentiem, tad Eiropā un arī mūsu iesaist, protams, vai šī ideja jums liekas interesanti, vai būtu vērts to papētīt tuvāk. Nu, rezumējot, tātad uzskatu, ka ir svarīgi atcerēties, ka parlaments, parlamenta ir. Uh, ievēlētu, lai kalpotu pilsoņiem. Un lai, attiecīgi, aizstāvētu pilsoņu intereses un šīs intereses iedzīvinātu konkrētos uh, pasākumos. Lūguma rakstu process uh, eh, kāpā noteiktie mērķi, tāpat arī pilsoņu iniciatīva. Tātad uh, tie ir jautājumi, ko paši pilsoņi ceļ galdā, uz ko vērš mūsu uzmanību, mūsu tātad, politisko uzņēmību un tā tālāk. Un, um, jā, šodien uzskatu, ka ir ļoti tāda priecīga diena līdz ar to. Un uh, vēlos uh, attiecīgi dot uh, tagad vārdu sākumā Santas kundzei, manai kolēģei, tātad komitejas vadītājai. Lūdzu. Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Samā priekšstādātāji, kolēģi, kolēģis, es sākumā vēlos sirsnīgi pateikties jums visiem Vīlāna kungam un Jāna kungam, doktoram, tātad Vīlānam, kurš eh, arī informēs mūs par eh, šīs komitejas darbu. Un paldies arī jūs komitejas eh, darbiniekiem par, par viesmīlību. Un liels prieks jūs šodien šeit jūs apmeklēt. Un nu, kopīgi ar jums pārunāt jautājums par to, kā tad notiek darbs pie lūgumrakstiem. Un turpināt dialogu, ko iesākām pagājušajā gadā, kad es arī norādīju, cik svarīgi ir vairot zināšanas par citu līdzīgu komandu un komiteju darbību. <clears throat> Un eh, pie mums eh, lūguma rakstu apstrāde notiek gan federāla līmenī, gan arī federālo zemju līmenī. Reģionāla līmenī tātad, un ir skaidri nošķirta kompetencija attiecīgi katrā līmenī. Tā kā vai ne, tad federālā zemi, vai arī, nu, attiecīgi, attiec, eh, zemes to regulē atbilstoši savai komitejai. Izstrādājot lūgumrakstus, ir stingri nodalīta šī kompetence Vācijā. Nu, un katrs līmenis tad attiecīgi atbild par eh, lūgumrakstu izskatīšanu. Nu, un tātad, eh, ja lūgumraksts ir iesniegts eh, tātad mm, zemes līmenī, tad, tad pēc tam tālāk viņš nonāk arī federālā līmenī. Tātad sadarbības starp mūsu komiteju un jūsu komiteju šeit, kā to šo sadarbību uzlabot, kā tad informācijas plūsmu, komunikāciju uzlabot, tas ir tāds kritisks jautājums un uzdevot jautājumu vai varētu veidot tādu tīklu, vai tas būtu pelnījis mūsu uzmanību. Pie šī jautājuma attiecīšos beigās, jūs to arī pieminējāt priekšstādātāji. Ir nepieciešams pastāvīgs dialogs, tas ir svarīgs tādēļ, ka attiecīgās um, personas jau mūsu komitēts arī mainās tomēr. Štoihān kungs un Baumaņa kungs um, ir šķiet vienīgie, kas ir uh, palikuši kopš mums pēdējās tikšanās, un domāju, ka arī pilnīgi iespējams arī jūsu komitejā šeit ir krietni pamainījies sastāvs. Lūgumrakstu um, komiteja kā tāds kā parlaments seismogrāfs. Tad mēs redzam, kā tad uh, attiecīgi pilsoņi, uh, ko viņi domā par mūsu tiesību aktiem. Un nevienā citā komitejā mūsu pilsoņu intereses un sūdzības netiek skatītas tik uh, tiešā veidā kā pie mums neatkarīgi no tā, vai, vai tas likums saistās ar uh, veselības uh, reformu, reformu, reformu vai par uh, Fukushimas katastrofu sastāto ietekmi. Pilsoņi un pilsonis vēlas vērsties pie mums komitejā dažādām interesēm. Un mēs kā deputāti, viņa deputāti, mēģinām viņam palīdzēt. Esmu nodarbojusies tātad ar um, dažādiem jautājumiem mūsu komitejā faktiski mūsu komiteja kā parlamenta vizītkarte. Jo savām atbildēm pilsoņiem un pilsoniem mēs rādam, kā tad mēs praktiski risinām viņu rūpes, ja viņi vērš pie mums pēc palīdzības. Un atļaujiet tātad kop, kopsākt mūsu darbu trīs vadlīnijās. Pirmkārt, individuāla palīdzība pilsoņiem, ja pilsoņi redz netaisnību. Otrkārt, samierināšanas procesa funkcija. Tātad mēs mēģinām uh, samierināt pilsoņus ar, ar, ar tātad valsts lēmumiem, jo tur neko nedarīja. Un treškārt, mm, izmaiņas likuma, likumos tiesību, tiesību aktos, ko var vincie pilsoņu iesniegtie lūgumrakstu un, un iniciatīvas. Un jo sevišķi vēlas izcelt varbūt šo samierināšanās funkciju, jo ļoti bieži lūguma raksta autori iesniedz savus lūgumus par kādiem par, par likumiem vai tiesību aktiem un, un netiek korekti pārstāvēt. Un šeit, um, protams, uh, mēs mēģinam spracot pretī lūguma rakstām autoram. Tātad, ja nav iespējas mainīt uh, tiesību aktu stāvokli, tad, tad mēs ķeramies klāt pie pārliecināšanas darba, lai, lai pilsoņus iepazīstinātu ar situāciju un, un ļaut viņiem uh, samierināties. Ja mēs tātad nevaram viņiem palīdzēt, bet katrā ziņā mēs sniedzam visaptvarošu interpretāciju, pilsonis apvienās, tad darbs nu, ir labi paveikts. Nu, tas uz, eh, sekmē pilsoņu spriešanos politiskām institūcijām. Tas, protams, nav vienkārši uzdevums, bet viens no svarīgākajiem deputātu darbiem un viens no aktuālākiem pasākumiem. Mums jābūt uh, pateicīgiem, tātad, ja šie lūgumrakstu autori mums uzticas. Un uh, vēlas tātad piedalīties politiskos procesos. Un tad to, ka viņi, viņi liecina par to, ka viņi uzticas deputātiem, šī uzticība ir ikdienas jātaisno. Nu. Un vēl informācija varbūt nedaudz tāds par mūsu darbu. Mūsu komiteja ir gada ap, aptuveni 16 tūkstoši petīciju izskatu. Aptuveni 20% no, no, no tām saistās ar sociālo un darba likumdošanas jomu, 10% eh, ar ties, tieslietu jautājumiem, iekšlietu jautājumiem un patērētā tiesību aizsardzību, kā arī ar eh, veselības aizsardzību un finanšu jautājumiem. Apmēram 5% eh, neietilps mūsu kompetenci jomā. Un, attiecīgi, tad šo uzdevumu nododam tālāk, ja tas netiks mūsu kompetencijā, piemēram, federālajām zemēm, varbūt, vai arī reizēm jums, parlamentam. Pētīcijas, par ko atbild Bundestags, sākumā tiek apstrādātas tātad komitejā, vismaz divi deputāti tiek iecelt par referentiem, viens no opozīcijas, viens no koalīcijas, no vadošās tātad koalīcijas. Un galējais lēmums par katru petīciju attiecīgi tiek pieņemts pēc eh, mūsu rekomendācijas un eh, Bundestāgs sāk to apstiprina. Un eh, mūsu komiteja un, un, un Bundestāgs tātad ir skaidri nodalīts kompetences, ja, un mēs varam vērsties ar, arī attiecīgi pie, pie valdības pēc, pēc konsultācijām. Varbūt Tātad eh, tas nav pats efektīvākais mehānisms, bet eh, arī valdība, protams, eh, no, no savas puses var, var sniegt palīdzīgu roku. Un, Poši, bieži vien valdība mūs arī citē, tā tad, jā, runāja par šo te palīdzību un tā. Ir daudz, tātad lūguma iesniedzēji, tātad, kas norāda uz problēmām valsts darbībā, un mēs reizēm kļūstam par tādu kā koreģējušu mehānismu, kas eh, attiecīgi arī jau izvairīties no pārpratumiem sabiedrībā. Tā. Kopš 5. gada mm, esam izveidojuši petīciju portālu arī, kur iespēja eh, lūguma rakstus ierakstīt elektroniski, tos, tos eh, attiecīgi diskutēt tiešsaistē. Un apmēram 15% lūguma rakstu mūs sasniedz tieši šādā veidā. 1,8 miljonu reģistrēto lietotāju šajā portālā. Uh, Nu, un, eh, līdz ar to uzskatu, ka eh, tas, eh, šis portāls ir sekmīgs pasākums. Un tas ļauj tam vairāk manā pilsoņiem iepazīties ar mūsu darbu. Šai sakarā man ir divi tādi kā jautājumi. Visāk viens jautājums, vien, vien varbūt viens komentārs vai rekomendācija. Man interesē, kā tad parlamenta jūsu komiteja tātad tālāk strādā pie petīcijām, ko mēs tālāk jums nododam. Varbūt varētu izveidot kādu tādu, tādu kā feedback sistēmu, lai mēs redzētu, kas tad notiek. Es domāju, tas būtu tiešām produktīvs pasākums, ja mēs zinātu, ko jūs konkrēti dariet eh, ar mūsu jums pārstāvītajām pētīcijām ir lūguma rakstiem. Un lūguma raksts ir sakot tāda tīri formālai procedūrai, tur jāatcauc ar parlamentu priekšstādētāju un jāvērš pie jums un tālāk, un šī, šis process ir ļoti laikietilpīgs, varbūt to varētu vienkāršot varbūt varētu izstrādāt kā, kādu tiešu komunikāciju tātad, eh, sistēmu darba līmenī. Nu, Vācijā mums ir diezgan laba šī sistēma sadarbībā ar zemēm, sadarbībā ar zemēm, kas funkcionē raiti. Un nu, kolēģi, kolēģis eh, ar to arī tad no mums būs šobrīd pietiks. Eh, turpināsim diskusijas ar, ar kolēģiem. Nešaubos, ka būs vēl kādi šā, kā, šādi tādi jautājumi, bet no mums būs paldies par uzmanību. Thank you very much. Lielas paldies. Tas tik tiešām bija ļoti interesanti. Tagad vēlos dot vārdu, disku, eh, uzsākt diskusijas ar um, deputātiem. Vispirms vārds koordinatoriem. Kurš sāks? Pīter, lūdzu. Gut, da fange ich mal ein. Ich habe insofern. Es tad sākšu. Mums ir tāda neliela konkurence, var teikt, ir. Mēs jau mazliet apspriedāmies ar kolēģiem no Vācijas Bundestāgas. Sveicu jūs šeit. Un eh, tas ir tieši labi bija, ka eh, ir šāds eh, apmaiņas process un mūsu lozums tuvāk cilvēkiem. Jūs sacījāt, ka jūs esat kā seismogrāfs sabiedrībai, nu mums ar līdzīgu sajūtu ir. Lūgumrakstu komiteja, principā parlamentā ir tā komiteja, kas vislabāk ir informēta par to, kā, kas īsti notiek sabiedrībā. Un ir divas lietas, Eh, ko es vēlētos izcelt. Mums abiem ir vienāds mērķis pēc iespējas ātrāk apstrādāt lūgumrakstus, un man šis sadalījums labi patika šis skaidrojums par eh, cīņu atsevišķos individuālos gadījumos un samierināšanu citos gadījumos. Es tāpat uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs varam apmainīties ar lūgumu rakstiem. Es vienmēr priecājos, ja mēs varam teikt, ka mēs varam pārsūtīt šos lūgumu rakstus pēc piekritības, eh, mēs jums un jūs mums. Jā, jo savādāk eh, kaut kas kaut kur vienmēr pazūd un, un eh, prieks uh, Eh, ka tas var, eh, var tā darboties, mēs varam apmainīties ar lūgumu rakstiem pēc piekritības. Mūsu priekšsarētā Vikstrēma jau pieminēja šo lietu. Tā kā mēs zinām, ka uh, ikdienas darbā tas ir ļoti svarīgi, mēs varētu tādu tīklu sadarbības veidot starp lūgumu rakstu komitejām Un tad mēs varētu Eiropas Savienības līmenī sastrādāties. Kāds ir jūsu skatījums uz šādu mērķi? Vai jums tas liekas tikpat labi vai nē? Thank you very much, and I haven't. Paldies. Es neredzu neviens cits eh, būtu pie, pieteicies runāt. Tas man, jo mums ierobežas laiks, Martēnkungs. Merci, Madame la Présidente. Euh, je vais aller... Paldies. Tiešos uzreiz pie lietas, ja atļausiet. Kā jūs ļoti precīzi raksturojāt to iepriekš, mēs esam visu pilsoņu pārstāvi. Līdz ar to man ir īpaši prieks uzrunāt Bundestāga deputāts. Man ir trīs jautājumi, ko es vēlos jums uzdot par Jugendamt Mēs ļoti daudz lūgumu rakstus saņemam tieši ar sūdzībām par šo dienestu Vācijā. Tās daudz Eiropas Savienības pilsoņi apgalvo, ka ir kļuvuši par cietušajiem no jūgendamt rīcības. Man ir dučiem šādu lūgumu rakstu. Bet man ir trīs ļoti konkrēti jautājumi, kurus vēlos uzdot. Nu, īstenībā vesela lapa ar jautājumiem, bet visus mēs nepaspēsim, tāpēc ir trīs kursus uzskat par vissvarīgākajiem. Pirmais ir tāds, kāpēc Vācija eh, izmanto jēdzienu baštanšaft, eh, kur ģimenes tiesās eh, tiek pieteikumi sastādīti. Tādējādi mainot fokusu civilu procesu. Otrakārt, kāpēc, e, jo, jo Jugendam gal galā ir administratīvs tribunāls, kāpēc viņi lem e, par lietām, kas ir ārpus viņa kompetences. Treškārt, ja Vācijas iedzīvotājs vēlas satikties ar savu bērnu, kuru ilgi nav redzējis, kāpēc uh, dienesti neļauj to darīt. Tur ir traģiski gadījumi, mums zinām, tur gadiem cilvēki nav redzējuši savus bērnus atbalsts tiek sniegt, bet eh, apciemot nedrīkst. Paldies tālāk, Elena Revī. Jā, paldies. Arī es vēlējos izmantot šo iespēju, lai uzdotu jautājumu. Lūgumrakstu skaits, kur jūs saņemat vides jautājumos. Nē, esmu pārliecināts, cik liels ir šis skaits. Tad, tas lielā mērā ir saistīts ar to, ko mēs darām šeit Eiropas līmenī vidas jautājumus. Līdzīgi kā kolēģis arī vēlējos uzdot jautājumu, kas saistībā ar lūgumu rakstu skaitu. Tieši attiecībā uz jūgendamt, eh, jauniešu vai drīzāk ģimenes tiesu jo Eiropas parlaments konsekventi saņem ļoti lielu skaitu lūgumu rakstu tieši saistībā ar šīs iestādes darbu. Mēs nevaram dot visaptarošu atbildi. Es vēlētos noskaidrot, vai Bundestāgā jūs arī saņemat ļoti lielu skaitu ar lūgumu rakstiem tieši par jūgendāmta darbību. Vojcehovska kungs tālāk. Dziękuję bardzo. Ja chciałem e, poprzeć e, gorąco te wszystkie petycje dotyczące Ugandii. Paldies, Liels. I runājot par e, šo problēmu, tā netiec tikai uz Vācijas institūcijām, tas ir vispārīgs jautājums. Be, uh, bērni tiek atņemti vecākiem. Tas ir neprāts, ko mēs vērojam viscaur Eiropā. Dažkārt tas ir nepamatoti un tā ir ļoti nežēlīga prakse, kas var viest lielu izmisumu šiem bēr, šajos bērnos un no vienas puses mēs pieņemam dažādas rezolūcijas un paziņojums, pret, kas ir vērsti pret nežēlību, no otras puses mēs pieļaujam valsts sponsorētu nežēlību, kas ietekmē cilvēku sajūtas un, un prātas. Šie jautājumi ir ļoti dramatiski, esam ar tiem saskāries vairāk kārtīgi un jānorāda, ka nereti e, paliek iespējas, ka tur darbojas vesela mafija. Dažkārt bērni tiek izņemti no ģimenēm, kas, kurās nav nekā patoloģiska. Varbūt eh, bērni no patoloģiskām ģimenēm jau var būt eh, traumēti kaut kādā veidā, bet eh, notiek bērnu izņemšana no normālām ģimenēm, un pēc tam tie ir vieglāk adoptējami. Tas ir Eiropas mēroga neprāts, kas pārsniedz veselā saprāta robežas. Esmu saskāries ar daudzām ģimenes traģēdijām, kas izriet no šī iemesla. Tāpēc es atbalstu visus lūgumu rakstus e, šajā sakarā. Mums ir kaut kas jādara Eiropā, lai šo vaiprātu izbeigtu. Paldies! Turpin priekšsēdētāji, vai kāds no Bundestā gribētu izteikties par šo jautājumu? Yes. Oh, sorry, I didn't see you. Atvainojiet, Ždanoks kundze, es jūs neredzēju. Vārds jums, un pēc tam, ja kāds no Bundestā gribētu izteikties, es izteikšos ļoti īsi. Vēl viens jautājums. Tā kā kolēģi runāja par jūgendamtu. Tas ir starpvalstu jautājums, kad mēs, eh, ar kuriem mēs nodarbojamies pār pāriem no dažādām dalībvalstīm, bet nesen mēs skatījām lietu, cik man eh, zināms arī E, vācieši bija sagatavojuši logumrakstu par vidas problēmām, kas ir arī startautisks jautājums, jo tas attiecas uz brūnogļu raktuvēm Lodzicā. Ko ietekmē Zviedru valsts uzņēmums Vattenfalls? Vai jūs esat dzirdējuši pār un bijušas uzklausīšanas par šo? ekoloģisko katastrofu. Personiski pirms divām nedēļām es um, apmeklēju šo vietu, vai ir kādi, kādas darbības notikušas šajā sakarā. Paldies, turpin priekšsādātāji, un tagad dod vārdu Valbekai Kaisarei. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Attiecībā uz jautājumu par to, kā Vācijā tiek reaģēts uz bērnu izņemšanu un aprūpstiesību atņemšanu. Vācijā mums ir procedūras un struktūras, kas ir paredzētas ģimenes tiesā. Tur ir ļoti augsts līmenis jāsasniedz, lai varētu lemt par aprūpstiesību atņemšanu, un tas ir ļoti ilgs process. adopcija Vācijā notiek tikai un vienīgi tad, ja vecāki tam piekrīt. Bez vecāku piekrišanas vecāki, pat ja viņiem ir atņemts aprūpas tiesības, nevar tikt adoptēts, viņš ir auģu ģimenē noteikti, bet vecākiem joprojām paliek aprūpas tiesības. Adopcija, kā jau es sacīju, notiek tikai un vienīgi tad, ja vecāki piekrīt. Līdz ar to ir maz šādu gadījumu, kad šādas lietas nonāk pie mums Bundestāga, tas viss tiek atrasināts jau ģimenes tiesās. Thank you very much. And... Paldies. Un tagad man ir tas prieks dot vārdu atkal manai kolēģei no Vācijas, lai atbildētu uz citiem jautājumiem, kas tika uzdot. Un tad ķersimies pie lietas, un jums būs iespēja eh, Bundestāga kolēģiem vērot mūsu darbu ar lūgumrakstiem. Jā, meine... Jā, jautājumu par Jugendamt eh, jau man eh, kolēģi Kaisera atbildēja. To es jau savā ziņojumā pieminēju, ka tas, ka ir jautājumi, kas federālās zemi līmenī tiek risināts. Un eh, es nevaru jums konkrēti skaitļus nosaukt par lietām un lūgumu rakstiem. Protams, ka viss, ko mēs saņemam, mēs kārtīgi arī apstrādājam, bet konkrēti skaitļus es nevaru jums nosaukt. Mums ir gada pārskats, tas ir pieejams arī angļu valodā, mēs varam jums atsūtīt to, un jūs varat precīzi visu skatīt, kas attiecas uz tīklu starp lūgumu rakstu komitejām. Es esmu ļoti atvērta attiecībā pret šādu ideju, un Eiropas eh, ombuda eh, iestāde arī ir eh, ļoti labi sadarbojusies ar mums. Mums ir ļoti laba šī sadarbība, kā jau sacīju, bet izveidot tieši tādu lūgumrakstu komiteju tīklu varētu būt ļoti labs risinājums, un es to ļoti atzinīgi vērtētu Un kādam ir jāuzņemās iniciatīva. Es domāju, ka iniciatīvai no Eiropas vajadzētu nākt. Tad eh, sekretariāta līmenī veikt pārbaudi, tas, manuprāt, la, tā ir laba ideja, jo sekretariāti parasti ir tie, kas veic sagatavošanas darbu un atbalsta darbu. Mēs varētu tiešā līmenī, sekretariāta līmenī strādāt. Tas būtu ļoti labi, lai mums nebūtu caur eh, parlamenta deputātiem un parlamenta priekšsarētājiem. Tas viss iet ļoti ilgi. Uh, Un e, galu galā sadarbība jau pastāv, sadarbība ir laba un jāskatās, e, kā mēs varam to pavirzīt vēl uz priekšu. Tas, manuprāt, bija uh, visi jautājumi, tie, laikam, kas tika uzdots. Nu, atliek vienīgi pateikt paldies un ar nepacietību gaidam jūsu darbu tālāk. Jā, es, tā, es tāpēc kolēģim vēlējos dot vēl īsu mirkli Martēna kungs, lūdzu, pavisam īsi. You, you have it, but don't keep it. Merci, la prezident. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Jo mēs šodien neapspriedīsim konkrēti jautājumu, ziņoju, ka, diemžēl, jūs neatbildēt uz jautājumu. Šeit nav runa par bērnu nolaupīšanu, bet par to, kā respektēt abu vecāku tiesības, jo Vācijā pastāv eh, vainīguma prezumcija šajā ziņā. Būs iespēja to visu apspriest atkal tad, kad jautājums eh, atgriezīsies pie mums. Paldies, priekšsēdētāji. Ich hatte jetzt eben ja schon gesagt, dass das auch. Jā, es jau teicu, mums tos tiek skatīts federālo zemju līmenī. Bundestāgs to neskata. Tā, tā, tāpēc jau es to arī sacīju, tāpēc es varēju ļoti īsi atbildēt. Šos jautājumus skat federālo zemju līmenī. Es saprotu, ka tas e, nesniedz pilnvērtīgu atbildu uz jūsu jautājumu, bet, nu, Bundestāgā mēs neskatām šos jautājumus. Tas federālo zem līmenī notiek. Jā, paldies, Stenks kundze. Vēlos norādīt kolēģiem no abām komitejām, ka Bundestāga komiteja ir atsūtījusi lūgumrakstus, pārsūtījusi tos mums Un, protams, ka šie lūguma raksti skar Eiropas Savienības aspektus un saistīti ar jautājumiem, kas ir aktuāli arī Eiropas parlamentam. Jautājumiem, kur e, ir kompetence Eiropas parlaments. 2013. un 2014. gadā vien mēs no Bundestāga saņēmām 50 lūguma rakstus. Tas, manuprāt, ir liels skaitlis. Tagad, ņemot to vērā, ir mums skaidrs, ka ir Nacionālajai parlamenti, kur ir lūguma rakstu komitejas, šī sadarbība savstarpējā varētu būt labāk, jo ar dažiem parlamentiem tas ir lieliskā līmenī, kā ar Bundestāgu, un tad ir arī tādi parlamenti, kuriem nav nemaz lūguma rakstu komiteja, kur ir pilnīgi atšķirīgas struktūras. Zviedrija ir viens no piemēriem. Varbūt tad šī lieliskā sadarbība var kalpot citiem parlamentiem kā iedvesmas avots. To es vēlējos tikai norādīt. Un tagad esmu ļoti pateicīga par jūsu paziņojumiem, jautājumiem, ierosinājumiem nākotnes sadarbībai, lai vēl padziļinātāk varētu veidot mūsu savstarpējo sadarbību iespējamā tīkla ietveros, ko jūs sacījāt, kas eh, jau zem Eiropas ombuda struktūras pastāv, bet mēs varam to noteikti uzlabot, esmu pārliecināti. Ar to arī beidzu šo darba kārtības punktu un ejam tālāk, piektais punkts Lūgumraksts 0954 šķērsvītra 2011 iesniedzējs ir MS Vācijas valsts piedarīgais par iespējamu nevienlīdzīgu attieksmu saistībā ar nodevu iekasēšanu pār Felbertauern tuneli šķērsošanu Austrijā. Tā kā lūgumraksts iesniedzējs nav klāt un varbūt un cerams iesniedzējs seko mājās līdz mūsu darbam, ērti sežot savā dīvānā vai birojā. Man būtu tikai prieks, ja viņš tā darītu. Līdz ar to es nevaru šobrīd dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējam, bet tā vietā došu vārdu komisijas pārstāvim Fredrikam Rasmusenam. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. the uh, non-discrimination principle in Nediskriminācijas princips, kas paredzēts 18. pāntā līgumā uh, par Eiropas Savienības darbību, ir Eiropas Savienības pamatprincips. Diskriminācija pēc nacionalitātes ir aizliegta uh, līguma piemērošanas darbības jomā. Komisija uzskata, ka nodeva iekasēšanas tunelī Fabertauern tuneļa eh, šķērsošanas vietā pārkāp šo principu, tāpēc arī bez vilcināšanās esam uzsākuši darbības pret Austriju. Saskaņā ar Eiropas eh, Savienības tiesu judikatūru 18. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību ir aizliegt ne tikai tiešā diskriminācija balstoties uz nacionalitāti, bet arī netiešā diskriminācija balstoties uz uh, automašīnu reģistrēšanas valsti. Konkrētajā gadījumā Eiropas, eh, ko, Eiropas komisija 2012. gadā izsūtīja brīdinājumu Austrijā, oficiālu brīdinājumu 13. gadā un pamatot atzinumu 2014. gadā. Pēc šī atzinuma Austrijas varas iestādes pieņēma jaunu nodevu iekasēšanas režīmu 2014. gada novembrī komerc transportam. Komisija ir pieņēmusi zināšanai šīs izmaiņas. Tātad iepriekšējā sistēma balso, ba, tagad eh, jaunā sistēma balstās uz daudzkārt eh, iz, vairākkārtē izmantošanu un to var izmantot jebkurš, līdz ar to vairs nepastāv diskriminācija balsoties uz nacionalitāti komerctransporta lietotājiem. Tomēr, tā kā Austrijas iest, iestādes nav gatavas uh, piemērot šādu sistēmu privātiem vieglajiem transporta līdzekļiem, tad komisija turpinās savu darbību un vērsīsies tiesā. Līdz ar to pilnīga nodevs e, neiekasēšana Austrum Tirols iedzīvotājiem nav nekādā veidā pamatota uz e, publisko interešu ievērošanu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par ļoti īso un koncentrēto visaptarošo ziņojumu par šo punktu, un tagad dodu vārdu kolēģiem. Pēter Jārs. Pēters Jārs. Es pārņemu šo darbu no kolēģa Bekera no Austrijas, kurš nevar būt klāt šodien, un varu painformēt eh, par nodevu iekasēšanas sistēmu, kas ir ļoti interesants temats arī Vācijas kolēģiem, un man prieks, ka komisija aktīvi darbojās jo šeit ir runa par diskrimināciju. Balstoties uz to informāciju, kas ir manā rīcībā, un tas arī lūguma rakstā bija rakstīts, Austrija šo sistēmu 2014. gada 24. novembrī šo sistēmu ir mainījusi, un e, komisija sacīja, ka jā, tā tas ir, sistēma ir mainīta, bet ne jau vieglajiem automobīļiem privātajiem. Līdz ar to no lūguma rakstē iesniedzēja viedokļa e, attiecībā uz to jomu, ko cilvēks arī aprakstīja par privātajiem vieglajiem transporta līdzakļiem. No komisijas viedokļa es saprotu, ka joprojām diskriminācija ir spēkā. Līdz ar to, kā es saprotu, arī e, komisija sūdz Eiropas Savienības tiesā Austriju. Vai es pareizi saprotu? Jo Jū, cik es saprotu, jū, Eiropas komisija saka, ka lūgumraksta iesniedzējiem ir taisnība, un šeit tik tiešām ir diskriminācija. Tas ir numur viens. Un numur divi. Austrija kaut ko ir mainījusi, bet ne jau privātajiem vieglajiem transporta līdzekļiem. Nu, un tad trešais, ko darīt tālāk? Priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē. Ja nē, tad es ierosinu jums rīkoties šādi. Tā kā komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru, un visa šī lieta tiek tālāk nosūtīta Eiropas Savienības tiesai, vēl nē, à, vēl nē, bet drīz tiks nosūtīta. Jā, lēmums par sūdzēšanu tiesā vēl ir jāpieņem, bet pārkāpuma procedūra ir skaidrs, un komisija strādā pie tā par šo nesamērīgumu, diskrimināciju. Nu, vienīgais lēmums, ko mēs varam pieņemt, ir lemt atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu un gaidīt iznākumu no pārkāpuma procedūras un Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Tā arī rīkojamies. Un, protams, informējam lūgumu rakstu iesniedzēju par šādu rīcību. Un arī sākot no šodienas eh, daram viņam zināmu, kas tur ir darāms. Labi, paldies! Nākamais lūguma raksts 1281 šķērslis 2012. Iesniedzējs ir Vācijas valstspiedrīgais BR par noteikumiem, ar kuriem aizliedz cenas atlaides zālēm, ko piegādā slimniekiem Vācijā. Tas pats gadījums ir arī šeit. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt cerams seko līdzi internetā notiekušajam, un tāpēc dodu vārdu Katjai Fredriksenai Eiropas komisijas vārdā. Um, hello. Thank you. Sveicināti. Paldies, priekšsēdētāji. Lūgums raksts attiecas uz Vācijas likumu, kas pieņems 12. gadā. Un saskaņā ar ko tiek piemērota Vācijas likumdošana attiecībā uz zālēm, kas tiek piegādāts no ārpus Vācijas vācu pas, klientiem. Komisija ir saņēmusi sūdzību no aptiekām ārpus Vācijas teritorijas, kas piegādā zāles Vācijai un saskaņā ar šīm sūdzībām komisijas dienesti ir sākuši Eiropas pilotas procedūru, nosūtot eh, pieteikums Vācijai. Vācija ir atbildējusi, un tā kā atbildes nebija pietiekama pierinošas, Vācija ir nosūtīts formāls paziņojums 2013. gadā. Eh, pieprasot pamatojumu jaunai likumdošanai, Vācijas lēmējiestāds 2014. gadā atbildēja un norādīja, pamatojumu pasākumam, kas viņu prāti ir pamatots attiecībā uz sabiedrības veselības apsardzību līdz ar to attiecīgi komisija šobrīd izvērtē Vācijas puses piedāvātos argumentus. Un domājams, ka tad, kad viss būs pabeigts, tad tiks pieņemts lēmums par atzinuma nosūtīšanu Vācijai vai nenosūtīšanu. Mēs to varam eh, iespējams skatīt pātrinātā kārtībā Vācijas tiesā, kas var nosūtīt tālāk šos jautājumus Eiropas justīcijas tiesas, un tad tiks pieņemts lēmums par šī jautājuma nosūtīšanu vai no komisijas puses vai Nacionālās tiesas puses. Paldies vārds kolēģiem. Okay. Discussion. Diskusija šķiet eh, nav nepieciešama līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā tuvojas eh, tiesas eh, process tā būs Vācijas tiesa, kas atsauksies uz Eiropas justīcijas tiesu. Mēs rīkosimies tāpat, mēs sakosim novērtējumam, kā arī tam, vai ir turpmāka informācija. Esmu pārliecināts, ka komisija tādu mums nosūtīs. Paldies! Septītais punkts šodien ir lūgumraksts 2545 no 13. gada, ko izniedza eh, Vācijas valsts piedī, piedarīgais John Hildebrand par nevienlīdzīgu attieksmi pret Vācijas studentu Nīderlandē. Iesniedzējs nav klāt, bet ir klāt eh, no komisijas eh, pārstāvis Lavrensovs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ir runa par Vācijas eh, studentu, kas studē Nīderlandē un pieprasa vienlīdzīgu izturēšanos attiecībā uz eh, sabiedriskā transporta izmaksām kā Nīderlandes eh, studenti. Mēs atbalstām iesniedzējas pieteikumu bija līdzīgi dosie uzsākti, un komisija balstās savu viedokli uz eh, Eiropas Savienības darbības līguma 18. pantu, kā arī uz direktīvu 200438 24. pantu, kur ir runa par personu tiesībām eh, uzturēties dalību valstīs. Attiecīgi komisijā vērsās justīcijas tiesā pagājušajā gadā maijā. Lietai piešķirts numurs C233-2014 rakstiskā procedūra ir pabeigta. Mēs gaidām no tiesas audiences datumu jo attiecīgā dalībvalsts nepietīk komisijas viedoklim, jo uzskata, ka ka vieniem vieniem tie ir uzturēšanās izdevumi, citiem tie vienu viedoklī, otriem tās ir dzīv, dzīvošanas izmaksas, un attiecīgi tiesa vēlāk varēs lemt un vai lūguma raksta iesniedzēja tiek apmierināta. Paldies, vārds kolēģiem. Jārkungs. Jā, also, wir haben für unsere deutschen. Nu jā, mūsu vārds kolēģiem. Esam sarūpējuši tādu relatīvi vienkāršu lietu darba kārtībā. Nu, ja process turpinās, tad, nu, protams, komisija jau to skaisti noformulēja, tātad komisija ir lūguma rakstiesniedzēja pusē, dalībvalsts nepiekrīt. Nu, tad attiecīgi tālāk uh, lieta iet uz tiesu, un nu, tikmēr mums jānogaida. Tā kā es ierosinātu, ka līdzīgi kā, kā iepriekšējās petīcijās lūguma rakstos arī šo atstājumu atklāt, kamēr tad uh, sagaidām atbildi no tiesas. And I see nobody else. I guess... Vairāk nevienas nav pieteicies, gaidīsim lietas rezultātu un paturam lūgumu rakstu atvērtu. Pēters, tev taisnība, dažkārt ir vienkārši gadījumi un neticiet. Bundestāga pārstāvjiem, ka tas tika organizēts, lai padarītu jūsu apmeklējumu interesantāk. Tā vienkārši reizēm gadās. Un arī mums parasti nav tik daudz um, atsauču uz um, justīcijas tiesvienā sanāksmē. We, I'm just receiving the message that the... Saņēmu vēstījumu, ka nākošais komisijas pārstāvis ir ceļā. Mēs esam eh, pārsteidzošā kārtā apsteiguši mūsu paredzēto grafiku. Parasti ļoti daudzi kolēģi vēlas izteikties un savu laiku izmanto pilnībā un es šodien es eh, tā vietā, lai iznesīgi skatītos pulkstenī, varu to nedarīt, bet pa to laiku īsos vārdos izstāstīšu, par ko ir runa. Tas ir lūgumraksts 1071 212, ko iesniedz Bernhards Kleckenbauers, Pēter, es ceru, ka izrunāju šo vārdu pareizi, tas ir Vācijas pilsonis un lūgumraksts attiecas uz ģenētiski modificētiem organismiem. Šis ir viens no lūguma rakstiem, kas mums ir ticis nosūtīts no jums Vācijas Bundestāga lūguma rakstu komitejas, un tas varētu būt mums interesants pasākums. Atgādināšu, ka šeit tiek aicināts aizliegts patentēt ģēmo. Viņš uzskata, ka bioloģiskā daudzveidība tiks zaudēta, tādēļ, un viņš pauž bažas, kā sakrustosies ģēmo un vietēji augi, un beigās patērētājiem nāksies iztikt tikai ar ģēmo un e, nebūs vairs izvēles brīvības. Tāpat arī viņš ir nobažījies par to, kā tiek monopolizēts sēklu un stādājumais materiāls. 28. aprīlī komisija ziņoja, ka tā ir saņēmusi likumdošanu par ģēmo un piedāvājusi piešķirt dalībvalstīm lielāku teikšanu attiecībā uz ģēmo autorizēšanu gan pārtikā, gan lobarībā, gan audzēšanās to teritorijās. Un tagad sagaidīsim komisijas pārstāvi un skaidrojumu šajā jautājumā, kā arī vai viņiem ir papildu informācija tam, ko tikko izklāstīju es. Varbūt kāds pa to, lai gribas izteikties, kaut ko pastāstīt, kaut vai anekdoti, vai mūs vienkārši izklaidēt. Šis ir ļoti rets gadījums. Nepalaidiet to garā. Good, Mrs. Stanke, please, the floor is yours. Es kommt jetzt keine Geschichte. Nu, nebūs nekāds pastāstīņš, bet, eh, nu, runāju par šo jautājumu. Nu, komitejā. Es pazīstu ar visus savus darbiniekus, te es tik labi visus nepazīstu. Es skatos tagad, mēģinu, skatos, ka no nu, pirmās līdz trešajā rindā ir droši vien komitejas locekļi, tad viesi. Un tur Tālāk, tā attiecīgi, interesanti, pilsoņi, pilsonis, vai kas tad, kas tad ir sanākuši īsti šo sanāksmi? Labs jautājums. Eh, trīs vai pirmās eh, rindas tiešām ir rezervētas locekļiem, komitejas locekļiem. Tad tajā pusē sēž Eiropas padomus pārstāvi, bet tagad skatos, ka tur viens no cieniem deputātiem ir kā ieties padomus lomā. Uh, Un nu, tad Bundestāga pārstāvi, un nu, tālāk, attiecīgi, parasti tur sēž lūguma rakstu iesniedzēji un eksperti. Es redzu te, politikas un izpētes no, nodaļas pārstāvis tagad, un, un, un juridiskā dienesta pārstāvi arī te piedalās. Pielaši pārstāvēt, nu un tālāk tad vēl, attiecīgi, dažu citu komiteju pārstāvi reizēm tie ieklīst. Un pašās beigās tur asistenti, attiecīgi kolēģi asistenti, un savukārt šeit, šajā pusē, ir uh, dažādi sekretariāti pārstāvi. Tātad uh, sekretariāti pārstāvi un komisijas pārstāvi arī, zin, līdz teks tam vēl. Nu, lūk, uh, jā, telpa um, kvalitīvu zināšanu piepildīta un uh, kvalitatīvu iemaņu piepildīta telpa tā sacīja, tā kā, nu, prieks, ka var būt uh, tik uh, augstvērtīgs un komitejas vadītāji. Un arī, ja, ja es jūs pavaicājāt, tad pieminēšu, ka komitejas locekļi šī nav likumdošanas, tātad nav leģislatīva rakstura komiteja, tad mēs uh, skatām pilsoņu paustās bāžas un, un problēmas. Un še, šīs komitejas locekļi arī citu komiteju dalībnieki, kur viņi nodarbojas ar šo tiesību aktu izskatīšanu, pieņemšanu. Tā kā šai komitejai, protams, ir nedaudz citāds raksturs nekā citām parlamenta komitejām. Ja? Okay, you know what? Let's. Nu, ziniet, nu pietiks te čalot, ja, jo tagad ar prieku varu stādīt jums priekšā Dorotiju Andrejas kundzi no Eiropas komisijas, kas uh, paskaidros šo lūgumu rakstu 1071 no 12. gada. Lūdzu. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Et... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties šī lūguma raksta sakarā. Šo lūgumu rakstu iesniedza Kēcen Bauer kungs attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem. Mēs jau sagatavojam atbildi, bet šodien gribētu kopumā izklāstīt par gan par šo atbildi, gan arī par tiem atjauninājumiem, kas ir nākuši pēc tam un no komisijas puses. Iesākumā pasvītrošu to, ka mums ir e, pilnīgs likumdošanas ietvers, ko paredz Eiropas likumdošana, kas ir atzīts par pasaulē vienu no visstingrākajiem GMO ziņām šī likumdošana nu, pārēdz, ka ik vienā ģēmo gadījumā ir jāparedz risku izvērtēšana, ko īsteno pārtikas drošības aģentūra EFSA, kas atrodas Parmā, un arī izvērtējums no dalību valstu puses. Šāds izvērtējums tiek veikts katrā konkrētajā gadījumā ar katram ģēmēju un balstoties uz ļoti augstiem standartiem, lai varētu pasargāt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un apkārtējo vīdi. Un arī, lai riskus izvērtētu, no nu, kandidāta tiek pieprasīti visi dati, kuri ir precīzēti tajās vadlīnijās, ko mums ir nosūtījusi EFSA aģentūra. Šīs vadlīnijas ir atjaunu tas attiecībā uz ģēmo un apkārtējo vidi 2010. gadā. Šīs EFSA vadlīnijas pieprasām nolūgumu rakstiesniedzēja elements attiecībā uz invazīvo raksturu un iespējamo gēnu nodošanas um, gadījumu no vieniem augiem uz otriem un arī to, kāda būtu ietekme uz mērķu un nemērķu organismiem. To visu aprakstīja lūguma raksta iesniedzējs, un arī EFSA šos argumentus ir redzējusi. Piebildīšu to, ka 13. martā parlaments un padomi ir pieņēmuši jaunu likumdošanu attiecībā uz ģēmo audzēšanu, kur komisija atjaunina vadlīnijas, kas kalpo kā pamats EFSA un lūgumrakstiesniedzējiem, lai izveidotu šo dosiju. Tas ir jāizdara uz 2017. gadu, un komisija pie tā strādā. lūguma rakstā iesniedzējiem ir pienākums uzraudzīt to, kā uh, viņu produkts kādu ietekmi ir, kāda tam ir tirgū, un tas tiks iesniegts EFSA un dalību valstīm. Pastāv iespēja, ka EFSA pieprasa no iesniedzēja mainīt savu uzraudzības plānu, un komisija ļoti uzmanīgi pret to izturas. Piekrītam iesniedzējam par to, ka ir jābūt patērētājam iespējai izvēlēties starp konvencionālu produktu vai ģēmo produktu, un ka šādai izvēlei ir jāpastāv un nekas nedrīkst tikt uzspiests. Šis mērķis tiek īstenots no komisijas puses Direktīvā par ģēmo pastāv iespēja dalībvalstīm izveidot līdzās pastāvēšanas noteikumus, bet komisija šajā procesā sniedz atbalstu, jo tā ar Eiropas eh, biroju veido pareizā labās prakses rokas grāmatu. Un arī dalība valstis piedalās šī biroja darbā, un mēs nopietni izturamies pret šī biroja darbu. No otras puses, jaunā direktīva, kas ir pieņemta, ko ir pieņēmuši abi līdz likumdevēji, nosaka papildu pasākumu attiecībā uz šo līdzās pastāvēšanu, un cik man zināmas Eiropas parlamentam tas ir ļoti svarīgi. Konkrēti runa ir par to, kā ja vienā dalībvalstī ir ģēmo kultūras, otrā nē, tad ir jāparedz pārrobežu pasākumi, lai attiecībā uz to dalībvalsti, kura neveic šādu kultivēšanu, tas ir papildu pasākums ģēmo likumdošanā, un tas stāsies spēkā 2017. gadā. Šis ir vēl viens elements, kas pastiprina līdzās pastāvēšanas eh, mm, noteikumus. No otras puses, tagad runājot par izvēli, to garantē marķējums likumdošana paredz obligātu ģēmo marķējumu. Ir slieksnis zem, kurā eh, ģēmo klātbūtne tiek uzskatīta par praktiski nesošu, un šāds marķējums netiek piemērots, bet arī šāds marķējums garantē izvēli. Un visbeidzot ir jāapzinās tas, ka dalībvalstī netiek aizliegts veidot et marķēšanas sistēmu bez ģēmo, ja tas nemaldina patērētāju, un ir jau sistēmas, kas ir izveidotas. Tālāk runājot par lūguma rakstu ies, iesniedzēju minētajiem punktiem par patentiem, par biotehnoloģiskajiem izgudrojumiem, patentējamība, franču valodā ļoti grūti man to ir izrunāts, bet šajā sakarā ir e, Eiropas direktīva, kas harmonizē valstu noteikumus patentu jomām auga šķirnes, kas ir ar citu juridisku aizsardzību, ir izslēgtas no šīs patentējumības. Tālāk runājot par lūgumu raksta bažām attiecībā uz eh, sēklu materiāla monopolizēšanu no atsevišķu firmu puses, jānorāda, ka likumdošana uh, par sēklām ir paredzējusi sistēmu, lai paturētu spēkā daudz, daudzveidību, tipiem, šķirnēm un iespējām uzņēmumiem, lai savus produktus tirgū. Šajā jomā ir dažādu mērogu uzņēmumu ir parlamenta pētījums no 2013. gada, kurš apstiprina to, ka sēklu jomā bija gan MVU, gan mikrouzņēmumi, un ka šie uzņēmumi bija ar ļoti lielu svaru kopīgajā Eiropas tirgū. Tā tad pilnīgi noteikti ir atsevišķu uzņēmumu koncentrēšanās process, bet tāpat darbojas mazie un mikro uzņēmumi. Tas šajā jomā ir nozīmīgi. Lūk, un noslēgumā gribēju piebilst to, ka ceru, ka lūguma raksta iesniedzējs attiecībā uz faktu, ka komisija ir apņēmusies garantēt to, ka ģēmo nerada risku ne vidēji, ne bioloģiskai daudzveidībai, ne veselībai, kā arī garantē to, ka Eiropas iz, eh, patērētā izvēle tiek garantēta ar marķējumu palīdzību, kā šajā sakarā iestiedzējs eh, var būt mierīgs. Lūk, tas ir mans eh, izklāsts. Paldies, un tagad vārds kolēģiem. Sakorāfas kundze vispirms un pēc tam nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos norādīt būtisku elementu šo sanāksmu beigās mūsu komitejā Es to jau norādīju pirmīt, ka šī komiteja ir pēdējā instance Eiropas pilsoņiem ikdienas problēmās. Tāds, kāds mēs saņemam, paziņojam par pieņemamu lūgumrakstu, tad mēs līdz ar to atzīstam problēmu, ar kuru saskaras Eiropas pilsoņi. Mēs mēģinām koriģēt, ja es tā drīkstu izteikties, novirzes un sīkas Eiropas likumdošanas problēmas. Pat, ja lūgumrakstā, ar kuru mēs strādājam, pēc pieņemtajām direktīvām, tiek aptvērtas visas iesniedzēja problēmas, tāds uzdot atbildību, ka katrai dalībvalstī par ģēmo reglamentu ir e, tas veids Eiropas Savienībai, kā tā atkratās no šī jautājuma. Mēs paziņojam par pieņemamajam e, šos lūgumu rakstus, tātad mēs atzīstam visu, kas attiec uz ūdeni, gaisu, gaisa kvalitāti un tā tālāk. Un lūgumrakstiesniecēju bāžas turpina pastāvēt pēc eh, direktīvas ieņemšanas. Es uzskatu šajā gadījumā, ka tik nopietnā jautājumā, lai gan eh, lūguma rakstam nav pamatu palikt atvērtam, aicinu to paturēt atvērtu, lai turpinātu pārdomas eh, kaut vai manis pieminēto jautājumu sakarā un lai komisija būtu gatava skatīt šo jautājumu pēc būtības, un manuprāt, šis ļoti nopietnais jautājums, ja tas tiek pareizi skatīts un risināts, tad tas varēs kliedēt tās bažas, kādas pastāv dalībvalstīs. Paldies, nākošais runātājs, deputāte Evī. Paldies! Neraugoties uz visām, um, visiem mēģinājumiem mūs pārliecināt no komisijas puses, es tomēr pievienojās tām bažām, kuras norāda lūguma rakstiesniedzējs. Tik tiešām direktīva ir pārskatīta, dalībvalstīm ir iespēja aizliegt, ģēmo auzēšanu savās teritorijās, bet mēs redzam, ka ir, ir paredzēta optaut iespēja. Ir iespēja izslēgt jūsu teritoriju no ģēmo kultūrām. Ja tas no jauna tiek atkārtots pārskatot direktīvu par ģēmo vai pār pārtikas produktiem uz ģēmo bāzes, tad mēs veidojam precedentu. Kas rada dalību valsti visai vāju attiecībā pret dažām eh, konkrētām interesēm. Dalību valsts vēlējās aizliegt ģēmo kultūras vai vēlējās ierobežot patēriņu vai pārdošanu tās teritorijā, un ja tā tas ir, tad juridiski tā tiek vāģināta, jo ik viens liels uzņēmums var pēc tam vērsties eh, PTO eh, padomē, norādot, ka tiek sagrozīta konkurence, pastāv nevienlīdzība. Līdz ar to eh, šajos noteikumos es saskatu um, netaisnību. Domāju, ka piešķirt dalībvalstīm tiesības aizliegt ģēmo, e, tas ir veids, kā komisija atbrīvojas no šīs nastas un pēc tam atstāja dalībvalstis vienas pašas e, pret potenciālo e, stāšanos pretī pasaules tirzniecībai organizācijai. Turklāt EFSA, kas ir tālēmēģi iestāde, kura ir jālēma par pārtiks produktu drošību un kura šajā gadījumā autorizē uh, Eh, ģēmo pārdošanu, laišanu tirgu. Ir, nav, nav bez grēka. Mēs redzam, ka šeit pastāv saikne ar zinātnieku padome, ar ģēmo audzētājiem, ar biotehnoloģiju speciālistiem. Un šeit ir runa par visai sāpīgu jautājumu, kuru e, nevar tā vienkārši uz ātru roku izskatīt. Ir tas jāizskata visiem kopā un jālem par visām iespējām opcijām. Paldies! Paldies! Vojčešovska kungs nākošais runātājs. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja jestem już. Paldies, priekšsēdētāji. Jo trešajā sasaukumā šeit sēžu šeit saimnā institūcijā un esmu strādājis arī savā laikā lauksaimniecības komitejā. Tā kā, nu, principā, šo to zinu par šo diskusiju, par to, kā lietas attīstījušās pirms desmit gadiem, kad uh, sākās nopietnas diskusijas par ģēmo, kas varētu izraisīt uh, tādas problēmas. Uh, nu, šos cilvēkus uzskatīja par dīvainiem, kas, uh, lūk, uh, iebilst zinātnes sasniegumu izmantošanai, bet, nu, pat tam lagam šajos desmit gados daudz ko esam uzzinājuši par uh, uh draudiem, par risku, sas, ko sastāv ģēmo cilvēkiem, uh, lopiņiem, tāpat arī lauksainicībai un gal galā tautsainicībai kopumā Eiropā. Jā, nu, zināms, progress, protams, ir panākts pēdējos gados, tas ir pieminēts, uh, nu, jāmeklē kompromisi. Un kompromiss pat labi izskatās tā, ka dalība valsts eh, autonomi var pieņemt lēmumu, vai savā teritorijā ļaut izmantot ģēmo vai ne. Bet, nu, protams, visas eh, problēmas tāds neatrisina, jo nu, reizēm grūtības ar kontroli, kā tu visu kontrolēt, reizēm ģēmo tiek eh, audzēt nelegāli, un to varbūt nevienmēr viegli ir atklāt. Nu, man personīgi ir gandarījums redzēt šo lūgumu rakstu, ka tas tiek skatīts, redz, ka mm, jautājums delikāts joprojām. Ja Nu jā, turpina diskusijas par šo jautājumu. Jo nu, gal galā runa arī par eh, noteikti lauksainicības eh, nu, tipa izvēli, par noteikti saimniekošanas eh, izvēli. Ja ļausim ģēmu izmantošanu Eiropā, tad um, nu, nonāksim tur, kur amerikāņi tagad ir tāda. Amerikāņu tipa lauksaimniekošana, kur ģēmu tiek kultivēts uz nebēdu, milzīgās platībās un, un, un um, neviens uh, neiebilst. Un, uh, un galu galā tad līdz ar to ir beigsies uh, ģimenes tipu uzņēmumu lauksaimniekošana, tā sacīt, Eiropā, kas šeit pastāvējusi gadsimtiem. Pēc tam, ja man būtu teikšana, tad aizliedz ģēmu izmantošanu Eiropā vispār. Ir ja pietiekami daudz zinātnisku datu, kas liecina par to, ka ģēmu sastāda risku tradicionālajai bioloģiskajai lauksaimniecībai, kā arī cilvēku un uh, dzīvnieku veselībai. Jā, ar kungs, lūdzu. Un, manuprāt, Lūguma raksts ir labs. 12. gadā tika iesniegts. Nu, principā, sekmīgs eh, lūguma raksts, tas ir iekustinājis veselu veiksmu politisku impulsu, kopš 12. gada līdz eh, šodienai tātad eh, ir notikušas arī izmaiņas tiesību aktos. Nu, gan komisija, gan arī mans kolēģis no lauksainicības komitejas to pareizi un adekvāti atzīmē. Pieminētās, pieminētās problēmas, riska izvērtēšana. Nu, par to ir vienošanās, jā, ka sāk, sākumā jāveic riska izvērtēšana par noteiktiem ģēmo, un, un ka ir jā, tātad jāpārliecinās, vai ir kāds kaitējums vai nav. Un komisija piedāvājas kompromisu un tā. Es domāju, ka tas ir tāds proporcionāls, labs, tāds atspoguļojums un ir panāks kompromiss. Un nu, līdz ar to savā ziņā pirmais etaps ir, ir noiets. Nākamais jautājums par, par patentiem, par tātad ģēmu patentēšanu. Man prieks, ka gandrīz visās dalība valstīs ģēmu patentēšana nav paredzēta, komisija arī to nevēlas. Nu, tā ir noteikti juridiska priekšnoteikuma attiecīgi arī, lai novērstu to, kā ģēmu varētu patentēt. Nu, es kā viedokļi raugoties ir mēģinājums tad apiet šo jautājumu kaut kādā veidā, tad patentē tehniskās formas, tehniskās eh, procedūras vai modeļus kaut kāds, un, un lūk, tas tad tā, tā, tā gadījumā ir uh, eh, intelektuālāks īpašuma tiesību jautājums tagad, de facto runa par, par kaut kādiem ģēmu augiem. Nu, Šos eh, mēģinājumus vajadzētu no, novērst, eh, tad vērsties pret tiem. Nu, tā, protams, runa par konkurenci, par, par uzņēmējiem. Nu, tādā šajā komitejā, un tad, tad eh, komisija nevēlas šādu patentēšanu, vai te būtu dzīvnieku vai, vai augi, un man visu laiku to uzklausīt. Un es vēlos atsīt, ka arī līdz ar to tad arī šis lūgums, lūguma rakstā ir izpildīts. Nu, tagad tā, tālāk izvēlas. Uh, Un brīvība lauksaimniekiem vai, vai, vai, vai, vai patērētājiem, nu, te nevajadzētu sajaukt uh, uh konkurenci, tās, kompetenci tā sacīt. Nu, lauksaimnieku lielākais, lielākais, lielākais ierocis ir tāda brīvība, iespējas to izvēlēties. Kā, kā viņš pats pavēros tagad uh, savus uh, kociņus vai augus. Jā, būtu tālēļ, piemēram, kaut nākamajā gadā, tad no šīs kotos viņš kaut ko ārpās spējas, spējas kļūt. Un eh, komisija saka, jā, ka tas tā arī paliks. Ir starptautiskā līmenī slikti piemēra tātad šajā jomā. Še, Nu, un ja tātad piegā, piegādātāja konkrētajām sēklām, piemēram, ja es pats vairs nevaru to pavērt, tad esmu atkarīgs no sēklu audzētājiem, katru gadu jāpērk jauns pavēršanas materiāls, nu, tas arī šāds tās neradīsies, tā manas valsts nebūs, tā, juridiski tas ir atrisināts, un jāskatās, lai tā arī tas arī būtu. Jādod iespēju lauksaimniekam pašam izvēlēties, lai nebūtu mm, tāda šī monopolizēta. Nu, jāpiesargās, protams, un te attiecīgi ir Tiesībā komitejā tiek skatīts eh, tiesību akts par sēklām un pavērojamo materiālu. Un jāskatās, vai tiešām eh, attiecīgā izūra nozara arī pieturās pie šiem priekš, priekšnosacījumiem, eh, priekšrakstiem tā sacīt sēklu ražošanā, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi tā. Nu, kopumā, rezumējot, nu, problēmas apraksts ir tāds, kā, kā viņš ir. Es, Eh, rosināt slēgt šo lūgumu rakstu, jo, jo komisija ir veikusi attiecīgos pasākumus, viss ir realizēts, es domāju, ka tas, pret ko nu, tika celt sūdzība, ir atrisināts. Protams, jāskatās, kā tad lieta attīstīsies tālāk, ja, bet eh, šobrīd man šķiet, ka komisija ir panākusi kompromisu. Patentēšana no, novērsta, tātad eh, izvēles brīvības lauksaimniekiem saglabātas, tātad šajā laikā no 12 gadu līdz, līdz šim ir uh, Un panāks vēlamais progress, ceru, ka kolēģiem piekritīs. Lūk, es vēlētos slēgt šo lūgumu rakstu, tāpēc, ka lūgumi pamatā izpildīti. Un skatos, eh, ka kolēģiem, laikam, lielai bildam arī nebija. Paldies! Is there anybody? Nu, vai vēl kāds vēlētos izteikties par šo jautājumu? Nu, ja ne, tad eh, nu, man jārezumē. Nu, tas man īsti piesaist neiet, jo rezumēts ir sarežģīts tomēr, bet, nu, uh, Rezumēšu, ka kopumā mums bija um, ļoti labs pārskats no komisijas, komisija visaptvaroši aprakstīja situāciju, komisija detalizēti atskaitījās mums, kas tad ir reāli paveikts kopš uh, šīs lūguma raksts uh, tika iesniegts 2017. gadā. Esam redzējuši, ka novērtējuma process ir bijis tāds ļoti tiešām pamatīgs, un kolēģis uh, no Vācijas tomēr arī pieminēja šos aspektus. Es domāju, ka šis lūguma raksts tiešām ir tāds kā ģēmo Nu, zīmes attīstību kā tādu, jo, protams, temats ir ārkārtīgi plašs, mums eh, arī dalībvalsts līmenī jāsako līdz situācijas attīstībai, bet es domāju, ka šī kunga lūguma raksta iesniedzēja bažas ir atrisinātas, ir eh, spēmērķis reaģēt, un es arī pilnībā piekrītu un pats paustiem viedoklim, ka šo lūgumu rakstu, domāju, mēs varētu slēgt. Mēs to varētu slēgt un eh, sekot līdz, protams, notikuma attīstībai un debatēm. Bet eh, šo komisijas sniegto atbildi rakstiski nosūtīsim arī lūguma raksta iesniedzējiem. Nu, mēs varam to darīt arī jūsu vārdā, ja katrā ziņā mēs vēlētos, lai jūs rakstiski iesniedzētu to, to, ko klāstījāt šeit komitejā, un tad nosūtīsim to tālāk lūguma raksta iesniedzējiem. Un domāju, ka tas tiešām būtu, teicams, eh, kompromiss. Nosniegt informāciju lūguma raksta iesniedzējiem, lai viņš apzinātos, ka šī debate, nu, vēl nav noslēgusies, tā turpinās. Nu, lūk, tāds man priekšlikums, bet uh, es vēlētos arī uzklausīt uh, jūsu viedokļus par šo jautājumu. Vai piekrītiet, vai kādi iebildumi? Nu, ko, liels paldies! Uh, ir panāks konsens. Nu, un atkal tagad ar gandarījumu var vērsties pie kolēģiem no Vācijas Bundestāga. Nu, jūsu vizītes tad līdz ar to ir noslēgusies, lai paldies par apmeklējumu. Un nešaubos, ka cik kāds arī ar jums sasnāsimies atkal un viedokļu apmaiņu turpināsies. Paldies, Tenkas kundze. Un ar koordinatoriem tiekamies tieši bez 15.5. Paldies!